Labdien, kolēģi! Sāksim mūsu šīs dienas sanāksmi. Mums eh, pievienosies Greslas kundzei pavisam drīz, bet es domāju, ka es varētu sākt ar paziņojumiem. Un sākšu ar kaut ko pavisam eh, jauku. Un proti, šodien ir Birgita Sipeles dzimšanas diena. Es domāju, ka tas ir pats labākais veids, kā mēs varētu sākt sanāksmi. Sveicam Brigitu dzimšanas dienā. Un jūs pavadīsiet uh, šo dienu Lībe komitejā ar jūsu draugiem, taisnība. Bet uh, cerams, ka jums šī diena būs laba, un arī uh, vakars jums būs jauks, visu jums to labāko. Kolēģi, mēs varētu pieņemt darbu kārtību, un mums ir arī izmaiņas darbu kārtībā jauns punkts 5a, kur notiks atskaitīšanai komitejai par kopienas vīzu kodeksu izveidi, un tas notiks 15.55. Devītais punkts par Eirojust un Gruziju tiek pārlikts uz 4. februāri, un ja jums nav nekādu iebildumu, tad uzskatīsim, ka šī darba kārtība ir pieņemta. Un tāpat arī mēs varam apstiprināt 5. mārta, 15. oktobra un 8. novembra sanāksmi protokolus. Ja iebildumu nav, uzskatīsim, ka protokoli ir pieņemti. Par valodu režīmu tulkojums ir pieejams visās valodās, izņemot dāņu, horvātu un gēlu valodas. Un tā kā Mums ir vairāk deleģēto un īstenošanas aktu. Kolēģi zina, ka man ir eh, jāziņo par šiem deleģētiem un īstenošanas aktiem, tāpēc lūdzu vienkārši noklausieties. Tātad par deleģētajiem aktiem. Viena no politiskajām grupām iebilst pret deleģētajām regulām, un tā ir sociāldemokrāta grupa, kas iebilst. Saņēmām viņu iebildumus 18. decembrī. Viņi iebilst par iekšējā drošību, iekšēju drošības fondu, ārējām robežām un vīzu, tāpat arī par patvērumu migrācijas un integrācijas fondu. Un e, Lībijas sekretariātam ir nosūtīti mm, divi argumentēti rezolūciju priekšlikumi, kur tiek eh, noteikti e, iebildumi, lai parlaments varētu pieteiktos noteiktajā termiņā. E, Tagad uh, šie mm, pieteikumi ir nodoti koordinatoriem, un koordinatoru lēmums tiks pieņemts 29. janvārī. Par īstenošanas aktiem 23. janvārī parlaments saņēma divus pielikumus par komisijas īstenošanas lēmumu projektu, kur tiek uh, pieņemta mm, darba programma, ar ko tiek īstenoti uh, starpsavietojamības risinājumi un kopējais ietvers Eiropas publiskajai administrācijai. Tāpat arī Eh, ko tur ir noteikti budžeta izdevumi 2019. gadam. Pamat akts ir eh, padomas un parlamenta lēmums 2015-2240, ar ko tiek noteikti um, risinājumi publiskajām administrācijām, um, pat pilsoņiem, un to mērķis ir modernizēt valsts sektoru. Šie Pielikumi tika nodoti visiem Lībe deputātiem ar 25. janvārā apkārt vēstuli, un nu, tika noteikts arī iekšējais termiņš iebildumu iesniegšanai. Ja kolēģi vēlas izteikt iebildumus, lūdzu informējiet sekretariātu līdz 6. februārim 2012. Okay, so um, for the next item, or the first item, Pirmais uh, punkts šajā sanāksmē mums ir uh, viedokļa apmaiņa ar komisiju, bet šis punkts mums ir jāskata kopā ar budžeta kontrolas komiteju, un šķiet, ka priekšādātāja ir ceļā. Es uh, pārbaudīšu, vai viņai drīz nevajadzētu ierasties. Vai kāds pazīst Greslis kundzi Nu, ja kāds pazīst Gresas kundzi, tad viņi noteikti zinās, ka Gresas kundze vienmēr ir laikā. Tieši tāpēc es viņu gaidu. Es ierados laikā, tāpēc, ka viņa vienmēr ir ļoti precīza. Ieturēsim nelielu pauzi, lai viņa varētu ierasties. There is no, there is no schadenfreude on my part. Šeit nevēlos ļauni priecāties, nevēlos šeit uh, visiem parādīt, ka es esmu tas, kas ir ieradies laikā. Uh, Man vienmēr patīk vadīt sanāksmes kopā ar Gaislas kundzi, tāpēc varbūt mēs varētu vēl mirklīt paciesties. Viņa pavisam drīz būs šot klāt, kolēģi. Varbūt mēs varētu pāris minūtītes viņu pagaidīt viens minūtes pauze, un Gresas konde tad būs mūsu vidū. Okay, thank you, colleagues, and uh, to Mrs. Gress. Kolēģi, Gresas kundze ir mūsu vidū. Tātad mēs arī sveicam mūsu vidū Olivier Salu, kurš pagājušā gada oktobrī tika nozīmēts par uh, pagaidu administratīvo direktoru EPO publiskā prokurora birojā saskaņā ar regulu 2017.1939, ar kuru tiek izveidots prokurora birojas. Sāls, Sāla kungs spēlē ļoti nozīmīgu lomu EPO izveidē un arī sākotnējā darbībā. Es esmu pārliecināts, ka viņš mums varēs sniegt precīzu pārskatu par EPO īstenošanas sagatavošanās fāzi. Pašlaik uh, norit šī sagatavošanās fāze un Tāpat arī norisinās procedūras pie Eiropas galvenā prokurora nozīmēšanas darbā. Vispirms vēlos dot vārdu savai kolēģei Ingeburgai Greslē, jo šī sanāksme ir kopīga sanāksme, kur tiekas budžeta kontrols un pilsoņu brīvību komitejas deputāti. Lūdzu, Inge! Paldies, kolēģi! Paldies, Klaude! Es atvainojos, kas ierados novēloti, bet man vajadzēja runāt ar žurnālistiem un uh, diemžēl nevarēja nekādu no viņiem atbrīvoties. EPO mums ir ļoti svarīgs jautājums. Mēs uz EPO liekam ļoti daudz cerību. Mēs vēlamies atrasināt visas problēmas Eiropas naudas izlietojumā, un tāpat arī mums ir jānosaka kopīgs uh, laika grafiks visām uzklausīšanām. Mums ir jāatvēl laiks arī uh, tam, lai komisija mums varētu atskaitīties, cik tālu tā ir tikusi darbā pie EPO izveides. Mēs vēlamies arī zināt, kad tieši EPO varēs sākt darboties. Eiropas Savienībai šis mm, jaunais birojs ir ļoti svarīgs. Mēs vēlamies, lai EPO varētu panākt labus rezultātus un lai šie rezultāti tiktu panākti pēc iespējas ātrāk. Paldies, Inge! Tagad došu vārdu Sāla kungam. Lūdzu, sveicam jūs! Paldies, priekšādātāji! Paldies arī priekšādātājs kundzei! Es esmu ļoti priecīgs, ka varu būt jūsu vidū un priecājos arī par šo iespēju apspriesties kopīgi ar abām atbildīgajām komitejām. Es esmu pārliecināts, ka šī ir tikai pirmā mūsu tikšanās un cerams, ka mēs varēsim tikties eh, vairāk kārt un regulāri. Komisija mani nozīmēja pagājušā gada novembrī par eh, administratīvo direktoru. Es eh, ceru, ka man ir gana laba pieredze. Es komisijā darbojos jau 25 gadus un esmu risinājis ļoti daudz budžeta un arī cilvēku resursu jautājumus. Tā skaitā esmu izveidojis arī citas iestādes, piemēram, vienoto norikulējumu padomi. Mans mērķis ir jūs īsi informēt par to, cik tālu esam tikuši eh, sagatavojoties EPO izveidēji, un jo īpaši gribu runāt par prokurora izvēli. Pēc tam ir atvēlēts laiks arī jautājumiem un atbildēm. Protams, EPO vēl ar vienu ir tikai izveidas stadijā. Mēs mēģinām šeit atrast dažādus blokus. Daži no šiem blokiem mums ir pavisam konkrēti. Piemēram, mēs ļoti intensīvi sadarbojamies ar Luksemburgas iestādēm, mēģinot strādāt pie projektiem. Luksemburgas iestādes ir atradušas vairākas ēkas, kur EPO varētu darboties, un šajā jomā esam panākuši labu progresu. Mēs domājam, ka 2020. gadā būs pieejamas modernas, drošas un efektīvas ēkas. Strādājam arī pie lietu um, menedžmenta sistēmas. Šī platforma ļaus pievienoties dažādām iestādēm, dažādās dalībvalstīs, lai uh, apmainītos ar datiem un uh, lietas materiāliem. Mēs esam piesaistījuši šeit vairākus ārējos ekspertus, kuri veic ļoti rūpīgu analīzi par uh, pastāvošajām sistēmām. Un tāpat arī te ir iesaistīts Eirojust, Eiropol, Olaf uh, un Just ģenerāldirektorāts. Šī pētījuma pirmie rezultāti būs pieejami marta vidū, un, protams, kā mēs risināsim arī dažādus jautājumus kopā ar dalību valstīm un piesaistīsim arī EPO ekspertu grupu. Vēl kāda joma, kur mēs strauji virzāmies uz priekšu, ir EPO budžeta īstenošana. Tas tika pieņemts pirmo reizi 2019. gada budžeta ietvaros, un pateicoties parlamenta atbalstam, esam priecīgi, ka mūsu kopējā aploksne ir 4,9 miljoni. Un tas mums ļaus izveidot šo jauno iestādi. Tā skaitā mēs varēsim atvēlēt finansējumu IT lietām, personālām, ēkām. Esam pārliecināti, ka pirmajā darbības gadā šis budžets būs pietiekams. Protams, vidējā termiņā mums vajadzēs paskatīties, vai mm, budžeta piešķīrums būs atbilstošs. Tagad svarīgākā daļa - prokurora, galvenā prokurora atlase. Kā mēs visi atceramies, izveidas regulā ir iekļauti konkrēti nosacījumi, kas attiecas uz um, atlases pāneļā izvēli. Un tajā mm, piedalīsies 12 um, eksperti, tā skaitā viena no tiem nozīmēs parlaments. Šis darbs tika uzsākts jau pagājušā gada novembrī, un uh, pirmā atlases paneļa sanāksme notika pirms Ziemassvētkiem. Tolaik galvenais uzsvars tika likts uz dažādiem organizatoriskiem aspektiem. Galvenokārt bija runa par precīzā laika grafika izveidi. Protams, ka parlamentam un padomē vajadzēs rūpīgāk strādāt pie savā kompetencē esošiem jautājumiem. Ziemassvētku atvinām laikā eksperti atlases komitejā strādāja pie vairākiem nozīmīgiem punktiem attiecībā uz prokurora atlasi, un tieši tāpēc eh, janvārī, jau agri janvārī viņiem izdevās atlasīt 11 kandidātus. Pirmās intervijas ar šiem kandidātiem notiks eh, rīt un parīt. Atlases komiteja cer, ka tā varēs nodot īso sarakstu parlamentam un padomēji nākamajā nedēļā. Padomes īstenošanas noteikumos ir norādīts, ka mūsu mērķis ir 3 līdz 5 kandidātu īsais saraksts. Nu, mēs paskatīsimies, kas būs redzams šajās pirmajās pirmsatlases intervijās, kas notiks rīt un parīt, bet cerams, ka komitejai izdosies atlasīt vispiemērotākos kandidātus, kurus tad vēlāk varēs uh, izklaušināt parlaments un padome. Vēlos norādīt, ka EPO izveides nolūkos ir ļoti būtiski, lai parlaments un padome varētu ņemt vērā visus posmus, kas ir būtiski, jo īpaši šajā uzklausīšanā, un cerams, ka mums izdosies arī sasniegt šo mērķi. Cerams, ka mums izdosies to visu izdarīt līdz eh, parlamentā sasākuma beigām, un cerams, ka jau 1. marta sesijā mums izdosies eh, pieņemt eh, lēmumu, bet, protams, ka ir jāievēro iepriekš noteiktais laika grafiks. Vēlos jums īsi pastāstīt arī par citu um, Eiropas prokuroru biroja kolēģijas biedru atlasi. Kopš Maltas un Nīderlandes pievienošanās tie būs 22, nevis 20. Un par tiem um, bija atbildīgi uh, Jurvas kundze Notinger kungs, kurie nosūtīja vēstuli uh, visiem ministriem, aicinot uzsākt pirmsatlases procedūru dalībvalstīs. Un tika arī aicināts iesniegt eh, trīs vārdu sarakstus līdz marta beigām. Mūsu mērķis ir saņemt visu 22 dalībvalstu priekšlikumus līdz marta beigām, un tādā atlases komiteja sāks strādāt pie uh, E, šī otrā posma savā darbā, kur mērķis ir intervēt dalībvalstu ieteiktos kandidātus. Un pēc tam šos priekšlikumus varēs nodot padomēji un parlamentam. Tas varētu notikt tikai mazliet vēlāk. Attiecībā uz šo atlasi nav noteikts precīzs laika grafiks, taču Mēs pavisam drīz sāksim pie tā strādāt, iesaistot visus atbildīgos sekretariātus. Noslēgumā vēlos arī norādīt, ka pirms dažām dienām, 11. janvārī, komisija ir iesniegusi priekšlikuma projektu padomas īstenošanas lēmumam attiecībā uz pārejas noteikumiem, kas ir jāpiemēro pirms valsts prokurora atlases. Proti mums ir vajadzīgi kaut kādi risinājumi šajā starposmā. Vēlos jums norādīt, ka prog progress eh, virzās uz priekšu diezgan ātri, tātad darbs rīt uz priekšu, un mūsu mērķis ir identificēt eh, problēmas, kas mums varētu parādīties nākotnē. Mēs eh, ceram, ka pavisam drīz mums izdosies um, izveidot stabilu un efektīvu um, prokuroru biroju. Paldies par jūsu stāstījumu. Tātad kandidātu uzklausīšana varētu notikt 2. februāra pusē. Daudzi kolēģi un deputāti ļoti interesējas par EPO biroja izveidi. Ja kādam no kolēģiem ir kas sakāms, tad viņi to var tagad darīt. Katram tiek atvēlēts pāris minūtes. Pirmā būs Mecolas kundze. Osor, Jīnā. Uh, Paldies, priekšsēdētāji. Vēlējos pilnībā atbalstīt uh, ierosinājumus attiecībā uz to, kā strādāt pie galvenā prokurora iecelšanas. Mēs uh, pastāvīgi lasām plašsaziņas līdzekļos par uh, neatbilstošu līdzekļu izmantošanu, un mēs varam nosūtīt uh, skaidru signālu mūsu vēlētājiem, ka Eiropa atbild uz šiem jautājumiem, kas ir svarīgi viņu ikdienas dzīvē. Tomēr uh, noteikumi par to, kā šis galvenais prokurors tiks iecelts, uh, ir uh, svarīgi, un šai procedūrai ir jābūt sasaistītai arī ar uh, Eiropas parlamenta ievēlēšanu. Tātad šie jautājumi ir sensitīvi, un tādēļ tie būtu apspriežami koordinātoru sanāksmē, kurā ir pārstāvētas visas grupas, lai mēs varētu virzīties pēc iespējas ātri uz priekšu. Uh, Eh, un eh, panākt to, ka prokurors tiek iecelts vēl šajā sasaukumā. Paldies! Ajala Senders kundze no budžeta kontrolas komitejas. Jā, paldies priekšstādātāji. Vēlējos pateikties eh, komisijas pārstāvjiem Salas kungam par sniegto informāciju. Tagad ir iesaistītas 22 dalību valstis, tās ir labas ziņas. Pateicamies arī par to, kas tiek darīts gatavojoties iecelšanas procesam, bet viens svarīgs jautājums ir arī budžets. Un pie šie jautājumi mēs atgriežamies atkal un atkal. Jautājums, vai Eh, ir ņemti vērā ne tikai budžeta apsvērumi, bet arī dzimumu līdztiesība nodrošināta starp uh, kandidātiem. Jo nu, juristu aprindās dzimumu līdztiesība, it īpaši augstākā līmenī, nevienmēr ir nodrošināta. Tātad mēs meklējām kandidātu, kam ir liela pieredze šai jomā, darbā prokuratūrā. Un bieži vien trūkst uh, informācijas par pieredzējušām prokurorēm. kuras ir strādājušas līmenī, kas būtu pielīdzināms Eiropas līmenim, un vēl viens svarīgs jautājums ir resursi kandidāts, eh, kas tiks eh, iecelts šai amatā, kādi būs administratīvie un cilvēku eh, resursi paredzēti, lai varētu īstenot uh, iecerēto darbu un ir jāveido šīs iestādes tēls, lai tā būtu stabila, un rīcības spējīga. Eh, ir arī eh, Olaf regula, pie kuras eh, strādā Greslis kundze, un te ir sasaisti ar Eiropas prokurora biroju, un arī nedrīkstam aizmirst par pārējais posmu, kad abas šīs iestādes varētu sadarboties. Tagad vārds Birgitai Sipelai. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies par jūsu sirsnīgiem apsveikumiem man dzimšanas dienā. Uh, es gribu teikt, ka būtu gandrīz vai lieki šeit vēlreiz uzsvērt, cik svarīgs ir EPO, jo parlaments vienmēr ir par to iestājies. Mērķis ir ne tikai aizstāvēt Eiropas Savienības finanšu intereses, bet arī aizsargāt mūsu nodokļu maksātājiem pilsoņu intereses Tāpat laikā runājot par EPO ir jānodrošina, lai uh, tas varētu darboties pēc iespējas efektīvi mūsu pilsoņu interesēs. Un uh, šeit ir jāveic uh, krimināla izmeklēšana, jādarbojas krimināla tiesību jomā. Eh, paturot prātā, ka šovakar notiks Lībe koordinātoru sanāksme, mums ir jāizmanto iespēja un jāsarīko jau pirmā viedokļa apmaiņa par procedūru, par to, kā izraudzīties labākos kandidātus, kas var eh, sākt eh, strādāt EPO un jāsagatavo arī priekšlikumi uh, komitejas sēdēji un balsojumam plenārsēdē, bet varbūt varam uh, šo darbu sākt jau šovakar uh, koordinātoru sanāksmēm. Paldies, uh, Birgita. Natālija Grīsbek, vai vēlaties ko teikt? Nē, paldies, Klod. Nu, tikai gribēju paust gandarījumu par to, ka šī procedūra virzās uz priekšu ar nepacietību. Uh, gaidu uh, kandidātu īso sarakstu. Nu, laikam esam, uh, mums bija nepieciešami 40 gadi, lai uh, tik tālu nonāktu. Nu, mērķis jau gandrīz ir sasniegts. Un kolēģi jau teica, ka tā kā mēs šo arhitektūru tagad nu, pārskatām, varbūt būtu jādomā arī par pilnvaru paplašināšanu. Ja nekļūdos pagājuši nedēļ, tā tad uh, Rumānijas prezidentu runāja, ka pilnvars varētu paplašināt, iekļaujot arī cīņu pret terorismu. Paldies, Natālija, tagad Eva Žolī. Es arī vēlējos pateikties Eh, administratīvā direktora vietas izpildītājam Salas kungam par eh, to, kas ir jau paveikts, ka esam jau gandrīz nonākuši pie eh, ģenerāla prokurora izvēles. Mani nedaudz uh, nodarbina tas, uh, ka dalību valstīm ir eh, tātad jāizvirza trīs kandidāti katrai, vai ir paredzēta arī šī, ka žūrija var izvēlēt izvirzīto kandidātu kvalitāti. Es domāju par tādām valstīm kā Polija un Rumānija kuras ne īpaši eh, ciena tiesu varu un varētu censties mums nosūtīt uh, nu, tīkamus prokurorus un nobīdījuši nu, malā citus kandidātus. Tad mums vajadzētu izvērtēt uh, ne tikai ģenerāla prokuroru kandidatūras, bet arī uh, cita līmeņa eh, prokuratūras darbinieku kandidatūras priekšstādātājs, jā, tiešām būtu labi, ja jūs ņemtu vērā šos ierosinājumus un pēdējā runātāja Makovejs kundze. Paldies! Es uh, arī uh, pozitīvi vērtēju šo ierosinājumu par koordinātoru sanāksmi, jo mums jāizrunā vairākas lietas, tā skaitā uh, Uh, atlases procedūra, tā skaitā dalā, dalība valstīs attiecībā uz uh, Eiropas prokuroru iecelšanu. Tālāk par budžetu. katrā uh, valstī uh, ir iecerēts nozīmēt divus deleģētos Eiropas prokurorus. Varbūt uh, ne visām valstīm ar to būs diezgan. Varbūt ir jāpārēdz palielināt budžeta finansējums. Nu, es neminēšu valsts, konkrēts valstis, bet es domāju par valstīm, kur šai krāpšanai ir lielākas, lielāki apmēri pateicos Saules kungam par viņu paveikto darbu. Un mums šī eh, iecelšanas procedūra jāpabeidz vēl šajā sasaukumā. Pilnīgi piekrīt Robertai un jums visiem. Paldies! Paldies eh, Makovejas kundze un tagad vēl savus kungam vārds. Paldies priekšsēdētāji! pateicos deputātiem par pausto atbalstu un uh, izteikto iedrošinājumu. Tātad vēlos atbildēt uz konkrētiem jautājumiem. Sanders kundze runāja par dzimumu līdzsvaru nodrošināšanu. Protams, arī komisijai šie jautājumi ir ļoti svarīgi un tāpat uh, atlases eh, žūrijai. Tātad eh, no 12 eh, šīs žūrijas locekļiem 5 ir sievietes, un mēs ļoti aktīvi ar visiem sadarbojamies. Runājot par kandidātiem, tas ir vairāk atkarīgs no tā, kādi kandidāti ir izvirzīti. Bet gribu norādīt, ka 30 kandidātu viet, vidū bija vairākas sievietes, un arī to 11 kandidātu vidū, kuri tiks pēc dažām dienām uzklausīt, arī ir vairākas sievietes. Bet, protams, viss ir atkarīgs arī no intervijām, uh, kas, uh, kuru rezultātā tiks sastādīts šis uh, īstais saraksts. Un, Tāpat domāsim par līdzsvaru nodrošināšanu birojā. par uh, eh, EPO biroju darbību. Tātad, kad uh, sāks, uzsāks darbu ģenerāla prokurors, tas varētu notikt vasarā, tad uh, vadītājs varēs rēķināties jau ar uh, nelielas grupas atbalstu no komisijas, no Olafa. Mēs jau šos cilvēkus rekrutējam, kas veiks uh, Eh, juridiskos, administratīvos, tehniskos eh, pienākumus, un tad mēs uzsāksim pirmo rekrutēšanas fāzi eh, īstajiem EPO darbiniekiem, un ceram, ka no vasaras jau EPO varēs uzsākt darbu. Mm, Žolī kundzei gribēju teikt par žūrijas lomu. attiecībā uz uh, Eiropas prokuroru izraudzīšanās kārtību žūrijai ir pilnvaras norādīt, kā, noraidīt kādu kandidātu, ja tas neatbilst uh, pamata reglamenta 16. pantam. Ir norādīts, kādai kompetencei, kādai pieredzei kandidātiem jābūt, un ja žūrī uzskata, ka šie nosacījumi nav izpildīti, tad es citēju, ja nominētie kandidāti neatbilst 16. pantā formulētajām prasībām, tad žūrija informēs sekretariātu uh, aicināt uh, konkrēto dalību valsti nominēt uh, noteiktu skaitu jaunu kandidātu. Tātad šeit ir norādīts, ka tad jāizvirza papildu kandidāti un tālāk par budžetu. Kā jau es norādīju, mums ir tāds iespējas, ka 2019. gadām paredzētais budžets ir pietiekams, lai varētu uzsākt darbu. Pēc tam uh, Eh, skatīsimies, vai eh, būs eh, nepieciešams atgriezties pie šā jautājuma diskusijās par 2020. gada budžetu. Es vēlreiz pateicos jums par šo diskusiju, par atbalstu, kas ir pausts un uh, ceru uz veiksmīgu sadarbību arī nākotnē. Paldies! Paldies, Sala kungs! Kolēģiem vēlreiz uh, gribu atgādināt, ka februāra otrā pusē notiks kandidātu uzklausīšana. Un Cipels kundzei grib teikt, ka mēs jau iepriekšējā koordinātāru sanāksmē apspriedām procedūru, bet mēs izplatīsim arī aktualizētu informāciju pirms šā vakara koordinātāru sanāksmes. Un tad mēs varēsim ņemt vērā visus tos uh, Eh, jautājums, ko pieminēja kolēģi, tātad eh, izvirdīto kandidātu eh, atbilstību un tā tālāk. Liels paldies, kolēģi, par uzdoto jautājumu un pateicos Salkungam.